Shall we start, ladies and gentlemen? Welcome. Sirsnīgs veicam, cienījamie kolēģi. Meeting. Šajā interesantajā sanāksmē. Perhaps So Vienīgā problēma ir tā, ka ceturtdienas pēcpusdiena, un tāpēc Nav visai daudz kolēģi klāt, taču mums ir daži ļoti interesanti jautājumi, ko apspriest. Un pirmkārt, atzinuma projekts uh, Eiropas stratēģija Melnai jūrai. Un referente ir Silvija Adriana Tīkāvā. Lūdzu, jums tiek dot vārds. Mulțumesc, domnule. Paldies, priekšsēdētāji. patiešām šeit runa par ļoti svarīgu jautājumu. Mēs runājam par to, ka Eiropas Savienība aktīvāk iesaistīsies Melnās jūras reģionā pēc Bulgārijas un Rumānijas iestāšanās Eiropas Savienība šajā tāpā kļūst par svarīgu darbošos personu. Melnās jūras reģions ir, tam ir svarīga nozīme enerģijas apgāde Eiropas Savienībā. Enerģijas piedā, piegādē, tas tādēļ, ka tā ir tuvu Kaspijas jūrai, tuvajiem austrumiem, Vidusāzijai. Savā atzinumā es atsaucos uz ilglaicīgu partnerību starp Eiropas Savienību un Krieviju un kopīgām interesēm šīm abām pusēm, raugoties uz uh, tirniecības apjomu palielināšanos un investīcijiem šajā reģionā. Stiprināt konkurentu spēju un liberalizēt tirniecību tie ir būtiski uzdevumi. Es eh, at, šeit atsautos uz jaunajiem gāzes un eh, elektrības eh, piegādes veidiem. Tas attiecas uz dažādām spēkstacijām. Tāpat arī ir jābūt jaunām investīcijām šajā reģionā. Bet jārada arī vienlīdzīgi apstākļi investīcijai. Eiropas Savienības politika par enerģo apgādes drošību. Tā balstās uz enerģētikas uh, daudzveidību. Šeit ir jāpiemina arī Nabuko gāzes cauruļvats. Partneri šajā projektā vēlas uh, pātrināt soļus. Citi svarīgi projekti ir uh, naftas vats starp Triestu un Konstāci. Nākamais svarīgais projekts ir Agri. kas nodrošina gāzes piegādi caur Gruziju pa Mano jūru. Eiropas virzienam. Tādēļ es vēlreiz vēlos pasvītrot kā enerģijas tīkli, tiem ir jādarbojas uh, divos virzienos. Un jābūt ir sasaisties starp dažādām uh, valstīm, kas atrodas pie Melnās jūras. Šeit uh, es vēlos uh, pieminēt uh, Melno jūru. Uh, Plexi un Interconnection. Tas ir pētniecības tīkls. Pētniecības tīkls uh, manās jūras reģionā, tas ir saistīts arī ar Geant projektu, tādēļ es aicinu projektu arī turpmāk uh, atbalstīt pētniecības projektus manās jūras reģionā. Tur ir HPC, Seagrid un SIN. Arī enerģijas jomā. Vēlētos uzsvērt, ka ir nepieciešams uzlabot darbu, ostu darbību, ieskaitot naftas un gāzes termināļus ostās. Un uh, dažādu transporta veidu nodrošināšanu un arī to sadarbspēju, lai varētu radīt sasaisti starp transportu, sauszemes un ūdens transportu. Diemžēl ir tā, ka Melnā jūra ir vienīgā jūra, kur Eiropas Savienībā vēl neko nav ieguldījusi ūdens ceļos. Ceru, ka investīcijas šajā jomā parādīsies arī TNT ietvaros. Tieši tāpat arī daudzpusīgā kooperācija enerģijas jomā Melnās jūras reģionā ir arī jāatbalsta. Pamatoties uz eh, enerģētikas likumdošanu Eiropas Savienībā. Tāpat mēs arī atbalstām turmāku sadarbību starp valstīm pie Melnās jūras, arī ņemot vairāk un iesaistot dažādus esošos finanses instrumentus. Ņemot vērā manas jūras komisijas un uh, ekonomiskās sadarbības organizāciju Manijā jūrā, šie būtiskie projekti, ko tās īsteno, manuprāt, ir pienācis laiks, kā Eiropas Savienība aktivizējas Melnās jūras reģionā. Tādēļ mēs komisiju aicinām uh, izstrādāt stratēģiju. Stratēģiju, ko atbalstīt rīcības plāns, kas attiektos uz šādiem kooperācijas jomām ilgspējīgu attīstību, drošību, migrāciju, kultūras apmaiņas, izmantojot visas iespējamās finanšu instrumentus. Par to es vēlētos tikai vēl teikt, ka tūkojumā uz romāņu valodu. Ir ieviesusies kļūda angliski. Flagship project. Rumāņu valodā tas ir nostāsts par pilotu projektu. Tad īstenībā bija domāts strateģisks projekts, un tas ir rumāņu valodā pilotu projekts. Šeit runa tiešām par strateģiskiem projektiem manās jūras reģionā. Es pieprasīšu labojumu. Un šeit runa par Eiropas Savienības interesēm manā jūras reģionā. Tādēļ noteikti vajadzīgs, lai tiktu izlabota šī kļūda. Gribētu vēl arī piebilst, ka rīcības plāns, kas uh, atbalsta Eiropas stratēģiju manās jūras reģionā, to īstenībā var sastādīt viegli, jo ir jau trīs partnerības projektu ieviešanā, Melnās jūras sinerģijā. Tur ir runa par vidi, tur ir runa par transportu, par to atbild Grieķija un arī vēl enerģētika. Par tās koordināciju ir atbildīga Bulgārija. Šīs partnerības jau noregulē noteiktas darbības iespējas reģionā. Visā Melnās jūras reģionam stratēģijas. Ja tās tiks īstenots, viss ļoti uzlabosies, gribētu īpaši uzzīmēt ģeostrateģisko nozīmi Melnās jūras reģionam. Es ceru, ka Eiropas uh, Savienība atbilstīs prasībām šajā reģionā. Sirsnieks paldies tikau kundze par jūsu sniegto prezentāciju par informāciju. Es atzīstos, ka uh, gan šeit ir maz deputāti, bet es kaut ko iemācījos. Sirsniekais paldies, kolēģis. Pīpārds ir pieteicies kā pirmais. Paldies priekšsēdētāji. Es pārstāvu Van Nistēroju kungu gribētu no tautas partijas eh, paust eh, atzinumu. Mēs esam ļoti apmierināti ar šo atzinumu. Tā ir uh, vislabākā strateģiskā vadlīnija, kā mēs varam izmantot svarīgos attīstību potenciālus, kas šajā reģionā pastāv, kā mēs tos varam izmantot, kā mēs to inteliģenti varam sašliekt tīklā un uh, gan enerģijas drošības ziņā Eiropas Savienībā, gan pētniecības ziņā, kā mēs to visu varam veiksmīgi iztenot. Šī stratēģija ir ļoti svarīga. No mana viedokļa, raugoties, eh, eh, tas ir gan vai tā kā tāds eh, unikāls projekts, jo tā, tas ir atzinos par reģionālu stratēģiju. Un tā ir pirmo reizi, kad es lasu, ka kāds optimāli vēlas savienot eh, esošās finansējuma iespējas, atbalsta iespējas, jau esošās iespējas, prasa, bet ne papildus naudu. To es nekad vēl līdz šim pēdējos sešos gados neesmu redzējis un piedzīvojis. Tādēļ mēs vēl lielāku enerģiju un sirds deksmi varēsim atbalstīt jūsu atzinumu. Vienīgais, kas mums trūkst, ir a, a, sasaist ar Donavas stratēģiju, jo geogrāfiskais tuvums šeit pastāv, un uh, tur noteikti ir uh, strateģiskās jomas, ko vēl varētu iesaistīt. Līdz ar to mēs iesniegsim vienu grozījumu. Paldies! Eksperts Pīperkungs izsniedz savu atzinumu. Vai vēl kāds vēlas runāt? Varbūt, ka no citiem ēnu referentiem. Lienkungs vai Lamberta Munks vai Šimanski. Laikam nav šodien klāt. Ja vairāk neviens nevēlas runāt, lūdzu komisiju sniegt savu atzinumu. Vai kāds no komisijas ir klāt? Lūdzu, te, es atvainojos. Bet Teilos, es nevaru to izlasīt, saka priekšādātājs, lūdzu komisijai vārds. Oh, yeah, thank you very much. I just wanted to. Es eh, gribēju pateikties referentam pār visaptvarošo prezentāciju un komisijas viedokļu. Mēs piekrītam daudziem elementiem, taču man ir jāuzsver, ka mēs domājam, ka ir daudz svarīgāk konsolidēt Melnās jūras sinerģiju Eiropas Savienības iniciatīva Melnās jūras reģionam, kur tika uzsākta, kā jūs zināt, 2008. gadā Kievs ministru tikšanās reize, kurā sanāca kopā Eiropas Savienības un reģionu valstu ministri. Jo mēs vēl neesam līdz galam tikuši. Tāpēc, manuprāt, vajadzētu konsolidēt šo pirmo iniciatīvu un gribu sacīt, ka ir trīs partnerattiecības eh, vidē, transportā, enerģijā tikai viena ir uzsākta eh, šogad vides konkrēti, un pārējās gatavojās. Tas ne, ne jau tāpēc, ka mēs būtu kavējušies pārāk vai nav interesētības par šo reģionu, taču ir arī jāatzīst e, problēmas, ar kurām mēs saskaramies, un ir tādas valstis, kuras nav mierā ar, ar mūsu iniciatīvām reģionām. Viņi saka, ka jūs esat daļa no reģiona ne tikai tāpēc, ka Grieķija e, ir daļa no šī reģiona, bet mums ir piekraste šajā reģionā, Rumānijai. Taču mēs nesam tādā pašā e, situācijā kā, kā, kā Baltijas jūras reģionā. Eh, lai jums mazliet ilustrētu kaimiņa attiecību eh, situāciju. Tāda ir mūsu eh, pozīcija. Mēs uzskatām, ka pirmkārt ir jākonsolidē Melnās jūras sinerģija. Mēs uzskatām, ka ir jāņem vērā tie rīki, ko piedāvā Eiropas Savienība gan reģionālajā sadarbībā, gan reģionā un sadarbībā ar reģionu pašu. Un vēl viens komentārs, e, kuru es gribētu pieminēt, kas ir būtisks enerģijas ziņā. Ir tāds, ka mēs, mums nevajadzētu balstīt e, sadarbību Melnās jūras reģionā, neraugoties uz to, ka Eh, kad, kad tā ir būtiska. Ir, ir daudz eh, jomas, kur mēs eh, kurā mēs strādājam. Un mums ir jāapzinās, ka ir citas transnacionālas programmas, kā Baltijas reģionā, taču jāpaturprātā, ka uh, Tā ir pirmā un nevis tāda, kur atkārtojas iepriekšējās pieredzes. Mēs apzināmies to, ka tā ir eh, programma, kas eh, fokusējas uz pilsonisko sabiedrību un tā ir vērsta uz eh, šo sākotnējo periodu 2007.13. gadā, pēc tam mēs varēsim nākamajā periodā aizpēc pārliecināt budžetu, lai iestādes gūtu vairāk līdzekļu šim interesantiem un mūsu eh, prātu ļoti interesantam projektam, šīm programmām, lai varētu at, veicināt tās jomas, kurās mēs virzāmies, es pasvītroju, ka virzāmies uz priekšu ceļā uz e, e, risinājumiem, un, ņemot vērā arī esošās spriedz reģionā. Paldies, un došu tagad vārdu vēlreiz kolēģie Tikau kundzē. Paldies, priekšādātāji. Paldies arī komisijai par uh, godīgajiem vārdiem ko komisija arī teica. Es domāju, ka parlaments arī turpmāk paliks pie nostājas, ka ir jābūt stratēģiem Melnājās jūras reģionā. Es presentiem lasīju, ka Krievija savu dabasgāzes eksportu vēlas eh, novirziet uz Āzijas un Ķīnas pusi. Tādēļ es domāju, ka Melnās jūras reģions, ņemot vērā tuvumu Kaspijas jūras reģionam, ir ļoti bagāts ar dabas resursiem un tādā veidā var palielināt Eiropas Savienības enerģijas neatkarību. Nevajadzētu vilcināties ar stratēģijas īstenošanu Melnās jūras reģionam. Šajā reģionā ir aktīva rūpniecības darbība. Tas, protams, ir īpašs reģions, bet mēs varam veidot rūpniecības sadarbību Melnās jūras reģionā, kas nāk par labu visiem partneriem šajā telpā, pamatoties uz līdztiesīgas partnerības pamatiem, kas attiecas uz atsevišķiem punktiem. Es gribētu no ITRAS komisijas astoto punktu norādīt. Mēs neierobežojamies uz enerģētikas jomu. Mēs esam likuši priekšā, ka tur vajadzētu izstrādāt arī darbības programmu ar strateģiskiem projektiem daudzās sadarbības jomās, ilgspējīgu attīstību, tīkla uzlabošana, komunikācija, transports, enerģētika, pakalpojumi, lai veidotu informatīvu sabiedrību, vides aizsardzība, migrācija, kultūras apmaiņa. Citiem vārdiem sakot, mums ir ļoti daudzpusīga pieeja. Protams, ka enerģijas sektors ir ļoti strateģisks sektors Eiropas Savienībai. bet tā ir tikai daļa no centieniem šajā reģionā. Mans viedoklis ir, ka Eiropas Savienība šim reģionam ir jāpiešķir arvien lielāku nozīmi Eiropas Savienotībai. Un tas pamatoties uz līdzvērtīgu partnerību ar visām interesētajām pusēm šajā reģionā. Es gaidu arī citus kolēģu atzinumus, bet esmu pārliecināta, kā jau teicu, ka parlaments ir pierādījis tālredzību. Un tā tam jāturpinās, kas attiec uz sociāla-ekonomisko attīstību šajā reģionā. Tādēļ arī parlamentam ir, būs jāizstāv savs viedoklis. Paldies, sirsnīgi gribētu norādīt, ka termiņš, lai ieslēgtu grozījumus, ir 12. oktobris pusdienlaiks. Nākamais darba kārtības punkts ir 17 IKP un ne tikai progresa novērtējums mainīgā pasaulē. Šeit atbildīga ir kolēģe Matijas, viņa ir referente, un viņai tagad būs vārds. Lūdzu. Obrigada, Sr. Presidente. Um, antes de mais. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms, eh, ievadam, es. Uh, gribētu norādīt to, cik eh, būtiskas ir šīs debatas, un svarīgi ir tas, ka parlaments nonāk eh, un spēj izteikties pār šo jautājumu. Mēs visi apzināmies, ka IKP kā instruments, lai mērītu ekonomiskās politikas panākumus, ir ar ierobežotu vērtību, jo tas ir ļoti cieši saistīts ar ražošanu un ļoti maz ņem vērā dzīves kvalitātu un labklājību. Un tāpēc ir arī būtiski runāt par to šeit Eiropas parlamentā. Viens no veidiem, kā organizēt eh, debates, ir izmantot papildus eh, rādītājus. Daži no tiem jau pastāv. To pamatmērķis ir sniegt eh, visaptverošāku un pilnīgāku informāciju, lai uz tām varētu balstīt politiskus lēmumus. Eh, IKP ir eh, cieši saistīts ar ražošanu, cieši saistīts ar ekonomisko politiku, taču pietrūkst sociālās eh, vides, dzīves kvalitātes, eh, sociālās vienlīdzības, nodarbinātības līmeņa dimensiju citu starpā, ka, un tāpēc ir nepieciešami papildus rādītāji. Tas būtu pirmkārt. Otrkārt, Es eh, saprotu, ka papildus radī, papildu rādītājiem ir labākā veidā jāatspoguļo tas, ko mēs dēvējam par makroekonomisko aktivitāti, un tas nozīmē ieviest nekomerciālus, netirdznieciskus aspektus. Šie netirdznieciskie un nekomerciālie aspekti tie ietekmē pozitīvās uh, un negatīvās gala vērtības, kā piemēram, uh, kā piemēram nosaukšu uh, dalībā brīvprātīgajā darbā vai, vai citas darbības nav saistāmas šeit ar IKP rādītāju. Un treškārt, kas mūs ietekmē īpaši kā komiteja, lai varētu sasniegt Eiropas Savienības mērķus energoefektivitātes un energotaupīšanas jomā. Uh, un cīņā pret klimatu pārmaiņām, ja mūsu rīcībā nebūs papildrādītāju IKP, tad efektivitātes politikas integrēšana varētu eh, tikt vērota IKP samazināšanās. Un šīs komitejas, eh, šī ziņojuma atzinums Šis atzinums ir ar um, stingriem ierobežojumiem, jo tam bija jābūt ļoti īsam. Un uh, šeit zālā, uh, zālē ir divi ēnu referenti, kopīgi ar viņiem es ceru pabeigt uh, ziņojumu līdz 7. datumam, Un, ja mēs varētu apmainīties ar viedokļiem, jau tas būtu ļoti e, noderīgi. Es domāju, ka būtu labi piedāvāt papildu rādītāju IKP, kas vislabāk atbilstu šīs e, komitejas kompetencijai, un pēc tam to varētu iesniegt attiecīgai komisijai. Sirsnieks, paldies. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Kolēģis Lamberts, paldies priekšēdētāji. I'd like to start my comments by observing how few of us are present today uh, to discuss that. And yesterday, was it yesterday or the day before? Es gribētu atsaukties uz debatēm ekon, kas notika vakar un aizvakar, kur tika vērtēta vides situācija dalību valstīs. Un to varētu uztvert kā aicinājumu pamosties beidzot, jo mēs zinām, ka IKP ir izmantots, lai virzītu politiku jau gadu desmitus. Un mēs zinām, ka, vai vismaz tika pieņēmts, ka ja palielinās IKP, tad uzlabojas arī labklājība. Un pēdējo pāris gadu laikā ir redzams, ka šī saikne starp IKP pieaugumu un dal, eh, darba vietu skaita pieaugumu vairs nepastāv. Tāpat saikne starp IKP un nevienlīdzības pārvarēšanu arī vairs nepastāv. Un Un mēs redzam, ka tagad, ja pieaug IKP, tas nozīmē, ka tiek arvien vairāk tērēti resursi. Un šī saikne tiešām tagad ir. Un mēs, protams, saprotam, ka nostāties uz jaunu ceļu vai pavērst attīstību mazliet citādākā virzienā, izmantojot citus kritērijus, tam visam vajadzēs daudz laika. Es gribētu piebilst. Mums vajadzētu uzsvērt, ka um, lieta, par ko mēs tagad runājam, proti meklējot citus kritērijus, citus veidus, kā izmērīt labklājību, um, tas būs vajadzīgs, lai pavērstu attīstību jaunā virzienā. Un mums būs jāskatās arī uh, uz to, kāda ir valstu parādi, un runājot ar Olī Rēnu pagājušā nedēļā, viņš arī pieminēja dažādus kritērijus, dažādus raksturlielumus, kas raksturo sociālo ekonomisko situāciju valstīs. Pirmā lieta. Otrais. Mēs zinām, ka IKP vai vismaz veids, kā tas tiek mērīts, pašlaik mūs vairs nevar apmierināt, jo ir lietas, piemēram, ja tiek, notiek kāds avārijas, kur noplūst liels naftas daudzums, patēriņš tātad pieaug, IKP pieaug, tāpat, ja ir vairāk vēža saslimšanas gadījumu, arī tad uh, tiek tērēts vairāk līdzekļu ārstniecībai un IKP pieaug. Tas, tas viss nav viennozīmīgi vērtē, vērtējams. Un mums ir jāraugās uz to, kā tiek vākti dati, kādi va dati tiek vākti lai varētu noteikt indikātorus vai raksturlielumus. Un ir svarīgi, lai Eirostats sāktu vākt datus, izmantojot jaunas metodes. Varbūt varētu vismaz izstrādāt tādus sociālos raksturlielumus, kritērijus, Piemēram, eh, nabadzības indeks vai sociālās eh, atveseļošanās indeks, ko izmanto ANO, tie varētu būt kā tādi, tādas vadlīnijas, ko var izmantot domājot par jauno. Un vēl, mēs zinām, un esam par to arī runājuši šodien par energoefektivitāti. Mēs zinām, ka enerģija ir jātā, jāizlieto efektīvi. Protams, tas ir ļoti komplekss jautājums. Ir grūti novērtēt mūsu sabiedrības resursu izmantošanas efektivitāti, bet mums ir vismaz jārūpējas par rūpīgu datu savākšanu un tā saucamie šeit var runāt, piemēram, par tā saucamajiem neto uh, uzkrājumiem, un tas, kas šobrīd ir izstrādāts, tas nav slikts variants, bet mēs noteikti varētu šo atzinumu projektu papildināt ar daudz konkrētākām lietām, ar faktiem un skaitļiem. Tas būtu tas, ko es gribēju teikt šobrīd, un, protams, ka mums būs arī rakstveida grozījuma priekšlikumi. Paldies! Paldies! Kolēģis Pīpers, lūdzu. Jā, vielen dank. Ich habe... Paldies. Es ļoti uzmanīgi klausījos, protams, arī uzklausīju referenti. Gribētu jautāt, nu, kam būs labums no šīs politikas, ko jūs vēlaties tagad uzsākt? tā ir domāta ekoloģiski virzītām vai orientētām nevalstiskajām organizācijām, varbūt jaunām Eiropas aģentūrām, kas mums būs jādibina. Tā noteikti nu, ļoti noderēs, lai izveidot milzīgu birokrātisko aparātu, bet viņi nekādā gadījumā neder, nederēs vai nekāda labuma nebūs nabadzīgākajiem reģioniem, uh, un līdz ar to tiek apdraudēta solidaritāte Eiropas Savienībā. Es piekrītu jūsu argumentācijai, ņemot vērā tad jūsu teikto par to, ka ir jānosaka aizsargājamās dabas teritorijas, ir jānotiek teritorija labiekārtošanai, vien, nevienlīdzības pārvarēšanai, atšķirību izlīdzināšanai starp reģioniem un vairāk jāņem vērā sociālā puse. Uh, bet ar ko es neesmu mierā? Ja turpmāk runa ir par īpašām teritorijām vai reģioniem, kam jāsaņem Eiropas Savienības atbalsts, tad IKP līdz šim ļoti labi ir noderējis kā rakstura lielums, lai noteiktu, vai reģions ir vāji vai labi attīstīts. Un tagad es gribētu šeit citēt trešo punktu jūsu atzinumā Un šeit ir rakstīts. Ja savienība izpildīs savus mērķus attiecībā uz energoefektivitāti un energotaupību, tad IKP samazināsies. Vai tiešām jūs nopietni to domājat? Jūs tiešām vēlaties izmantot šo ideju tādā veidā, lai nabadzīgie reģioni zaudētu atbalsta iespējas, kādas tās tiem ir līdz šim. Jūs varat, eh, protams, um, cīnīties par to, lai šī uh, sistēma mainītos, bet uh, nekādā gadījumā nedrīkst aiztikt šīs atbalsta iespējas, kas ir līdz šim uh, izstrādātas neattīstītajiem reģioniem. Un ja mēs turēsimies pie jūsu iecerēm, tad uh, mēs būtībā saņemsim naudu nolūkiem, kuriem tā mums īsti nav vajadzīga. Ja, piemēram, ir notikusi kāda dabas katastrofa, tad mums ir līdzekļi, lai ar uh, šīm sakām tiktu galā. Bet nabadzīgie neattīstītie reģioni, te ir pavisam cita situācija un saskaņā ar 2020. gada stratēģiju nabadzīgajiem reģioniem, tad šeit tiešām nauda būs nepieciešama. Lūdzu, neno, eh, neapgrieziet otrādi uh, Eiropas solidaritātes uh, atbalsta programmas reģionu attīstībai. Paldies, un tagad dekampos kundze. Punkts. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribu pateikties referentai par paveikto darbu. Piekrītu, ka šeit ir runa par ļoti īpašu tematu, un ir ļoti nozīmīga šobrīd un saulaicīgs, saulaicīgs sagatavots kom, komisijas paziņojums. Kā jau tiks sacīts iepriekš, ir, šis ir aktuāls temats un ietekmē tiešā veidā ekonomisko pārvaldību. Tāpat arī es gribu apsveikt Eiropas komisiju par sagatavotu dokumentu, kas ir paredzēts, lai varētu meklēt uh, ceļus eh, progresam eh, papildus eh, ekonomiskajam progresam. Un runājot par stratēģiju 2020, kas palīdz mums apzināties to, ka Eiropa jau, jau ir inovatīva, veidojot un uzsākot tādas idejas, kas palīdzētu mums mainīt pasauli. Tas arī aicina mums pārskatīt mūsu rīcībā esošo radītāju arsenālu. Mums tie ir jāpapildina sociālajiem, apkārtējās vides radītājiem. Mums ir nepieciešamība informācija reālā laikā, informācija par uh, eh, sad, sadalījumu, par nevienlīdzībām un ir nepieciešams uh, koriģēt un pielāgot eh, nacionālos, eh, nacionālās atskaites. Taču tad, kad mēs runājam par rādītājiem, mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs spēlējamies ar Pandoras lādi. Lai rādītāji būtu noderīgi, eh, tiem ir jāizvirza ārkārtīgi augstas prasības, piemēram, uh, kā piemērus gribu nosaukt to, ka radītēm ir jābūt uzticamiem, tiem ir jābūt eh, viegli iegūstamiem, tiem ir jābūt rentabliem. Tas nozīmē, ar to es gribu teikt, ka eh, to eh, iegūšana nedrīkst būt izmaksā dārgāk nekā to noderīgums. Un it, it īpaši ja, tiem ir jābūt robustiem un stingriem, jo mēs strādāsim ar uh, metodēm, lai varētu iegūt šos te stingros rezultātus. Atcerēsimies, ka vislabākais ir e, ienaidnieks e, labajam. Un tieši to arī gribēja teikt referente Marisa. Es e, piekrītu arī tam, ko sacīja otrais kolēģis jo mēs varētu apdraudēt rādītāju kvalitāti, iesakot pārāk lielu daudzumu ar šiem rādītājiem. Ja tie būs pārāk daudz, tie zaudēs savu, savu derīgumu, stiprumu, spēku esamību. Tādējādi mēs, mums nevajadzētu pārspīlēt, aiziet pārāk tālu un mums ir jākoncentrē uz to, kas ir tik tiešām nepieciešams. Un tas jau šeit mēs varam vadīties pēc stratēģijas 2020. Visbūtiskākais ir koncentrēt tos rādītājus, kas, kuri mums pietrūkst. Un nodarbinātība ir tas, ar ko mums jāsāk. Nodarbinātībai ir ekonomiskās attīstības centram un ekonomiskās izaugsmes sekām. Tie būtu mani ieteikumi, un katrā ziņā es gribu vēlreiz pateikties referentei par to, ka mums ir doties vai pārdomāt šo jautājumu. Paldies! Lamberts nohmāli. Kolēģis Lamberts, lūdzu vēlreiz. Es gribētu atbildēt kolēģim, aizmirsu, diemžēl, jūsu uzvārdu. Gribētu teikt vairākas lietas. Ja jūs sakāt, ka mēs izmērot kritērijus, mēs vēlamies izveidot birokrātisko aparātu. Tā nav. Protams, ka risks pastāv, bet no tā var izvairīties. Un Eurostats ir organizācija, kas eh, savāc statistikas datus, un tā ir sevi apliecinājusi kā efektīvu. Protams, Uh, ja dalība valstis slēpj datus, tad situācija ir sarežģītāka, bet es nekādā gadījumā šeit neiestājos par birokrātijas aparātu veidošanu. Jūs apšaubījāt šīs mērīšanas liederību vai datu vākšanas liederību. Viņa nu, iedomājieties par savu automašīnu. Jūs taču Katrā brīdī gribat zināt, cik benzīna vēl ir palicis bākā. Ja jūs to nemērat, nu kā jūs to varat zināt? Un, ja mēs skatāmies uz resursiem, tad mums ir mērot tos jāzina, vai mēs tos izlietojam pārmēru lielā daudzumā, vai patēriņš ir pārmērīgs, vai tomēr nē. Ne Mēs nevaram to pateikt, ja mums nav mērījumu datu. Un es varu samazināt patēriņu tikai tad, ja es zinu, cik es iztērēju. Kā es jau teicu, mums nav, es neiestāju par to, ka vajag mērīt visu iespējamo no visām pusēm vai simts jaunus kritērijus ieviest. Ko es īsti nesapratu? ka tam būs negatīvs iespējas, tas negatīvi ietekmēs reģionālo fondu sniegto atbalstu. Tas absolūti nav mūsu mērķis iejaukties reģionu atbalsta sistēmā. Mēs ticam, ka Eiropās Savienībā solidaritāte ir jāstiprina, par to nav šaubu, Un varbūt, ja jūs to tā sapratāt, varbūt jūs mani pārpratāt, bet katrā ziņā tas nav zaļo nolūks, un mēs arī netaisāmies, uh, kā es jau teicu, mērīt visu iespējamo un izsmelt jūru. Mēs vienkārši gribam jaunus kritērijus arī par resursu izmantošanu, jo arī 2020. gada stratēģijā par to ir runa. Paldies! Lūdzu, Matijas skundze. Obrigada, senhor presidente. Um, antes de mais... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribu pateikties kolēģiem, kuris teica komentārus. Šie komentāri mums eh, norāda to, cik svarīgi ir paturēt šīs politiskās debates eh, eh, tuvinātas nepieciešamībai izveidot papildu rādītājus. Un kā jūs sacīju? Šajā dokumentā es varēju E, norādīja tikai pamat elementus. Es nevaru izteikties e, konkrētāk, stingrāk un pilnīgāk. Un e, tas attiec uz papildus rādītājiem. Ir jārespektē šeit ierobežojumi un, un daudz kas cits, līdz ar to es nevarēju daudz ko izteikt. Tādējādi mums E, mums ir e, jāatzīst šo debašu svarīgums. Mēs visi piekrītam, ka IKP kā e, mērījums ir nepietiekams. Šīs debates jau tika uzsāktas pirms krietni laika, un komisija komisijas sagatavoja lielisku, manuprāt, lielisku ziņojumu un nāca klajā ar lieliskiem priekšlikumiem šajā e, ziņojumā. Taču mums būtu jābūt e, tālajošākiem. Un e, komisijas ziņojums ir vēl viena iniciatīva pēc vairākām citām, kas bija paredzēts, lai veidotu alternatīvas papildus rādītājs, lai varētu mērīt mūsu pilsoņu dzīves eh, kvalitāti un sabiedrības labklājības līmeni. Un Eiropas Savienība nav vienīgā, kur to ir mēģinājusi. Apvienotās nācijas, eh, SAO to ir mēģinājuši darīt, ir notikušas starptautiskās konferences, tā skaitā arī šeit Eiropas parlamentā, lai varētu pārdomāt šo jautājumu. Taču eh, ir pagājuši gadi ir veidojušās, eh, veidojušies jauni rādītāji, jaunas situācijas, un šis jautājums jau par rādītājiem ir bieži vien ticis pārdomāts, lai var eh, gan palīdzības teikt, lai pieņem politiskus lēmumus, un tas parāda to, ka esošie rādītāji nav pietiekami. Taču runa nav tik daudz par Eh, mērījumiem vai papildu mērvienībām. To, ko mēs vēlamies, ir eh, tādi rādītāji, kas papildina IKP. Un gri, tas jau noraidītu kritiku par to, ka es e, gribētu izveidot vēl vienu administratīvu monstru. Nē, es e, nekādā gadījumā negribu izveidot vēl vienu administratīvu vai birokrātisku monstru vai apdraudēt uh, pašreizējā IKP ticamību, taču gribu norādīt un pierādīt to, ka pašreizies IKP nav pietiekams pašreizējiem mērījumiem un neapspoguļo pilnībā pašreizējo, pašreizējo esošo sociālo un ekonomisko krīzi, kas e, pastāv šobrīd Eiropas telpā. Tāpēc eh, P, IKP ir jāpapildina ar citiem elementiem, piemēram, reālā dzīves kvalitāte. Un Tikai tad mēs varēsim sākt strādāt, jo IKP nav pietiekams un ir ar acīm redzamiem ierobežojumiem. Un tā visa rezultātā mums ir jāmeklē un jāizvēlas risinājumi, un es piekrītu tam, ka pirmajam papildu elementam ir jābūt nodarbinātībai mēs nevaram arī atstāt eh, malā sociālo dimensiju un apkārtējo vīdi. Tie ir pamata elementi. Taču šeit nav runa pār to, ka mēs atvērtu eh, Pandoras lādi vai veidotu kādus monstrus. Ja mums ir jā izmanto esošās datu iegūšanas sistēmas, lai varētu papildināt IKP un lai papildinātais IKP rādītājs varētu kalpot politisko lēmumu pieņemšanai, jo šobrīd tas nav pilnīgs. Un šeit ir runa par to, ka jāveic šajā brīdī svarīgais. Vairāk rādītāji varētu būt daudzdimensionāli un e, sarežģīt darbu. Taču Mums ir jāvadās no tā, ko mēs uzskatām par prioritāru, centrā novietojot to, ko tad mēs vēlamies panākt. Tas nozīmē vairāk nekā vienas valsts bagātība un noteikti šīs valsts sociālo bagātību, vides aizsardzības, nodarbinātības bagātību. De retirarmos robustez Eh, aquilo que, que é a política económica. Sākot šo, eh, šīs debates, mēs eh, nerunājam par pašreizējās sociālās ekonomikas elementiem. Mēs vēlamies panākt vairāk. Mēs vēlamies pateikt vairāk nekā pašreizējā makroekonomiskie mērījumi, jo šie mērījumi uh, ignorē nekomerciālo dimensiju, un mums ir jāņem vērā arī nekomerciālā sastāvdaļa. Mēs esam atstājuši novārtā ļoti daudzus elementus, un nevaram risināt vidas aizsardzības problēmas, nevienlīdzības problēmas, sociālās nodarbinātības problēmas. Paldies! Vairāk runātāju nav. 7. oktobrī ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un 17a. Tagad mums būs 17a punkts. Šis teksts kop 16 jau ir jums piesūtīts, par to mēs runājām pirmajā mūsu darba dienā vakar. Vai jūs gribat eh, kaut ko komentēt par šo tekstu? Tātad vēlreiz šī vēstule, ko politiskā grupa kopā izstrādāja, tālāk tika nosūtīta vides komitē, te nekā jauna nav vai nekā pārsteidzoša. Tad mēs varam pāriet pie nākamā. Lūdzu, ja jūs neiejauksieties vai man nepārtrauksiet, tad es uh, turpināšu. 18. darba kārtības punkts Decentralizēta enerģijas ražošana, pašreizējie šķēršļi. Tā ir prezentācija. Daži tā tad es tagad sveikšu kolēģus. Ja, okay, also Frau Cavalli möchte es doch zu dem. Cavalli kundze tomēr grib eh, teikt kaut ko par COP16. Cavalli kundze lūdzu. Thank you, Chair. I, uh, in name of the EPP, just uh, some words about the... Paldies, es gribēju tikai teikt dažus vārdus par Kankūnas tematu. Pirmkārt, mēs uh, nožēlojam, ka NV grafiks uh, neļāvā formāli iekļaut itre apņēmību šeit, un mums vajadzētu nodrošināt to, ka nākamajā reizē mēs tiekam iesaistīti, jo klim, klimata pārmaiņa, enerģijas jautājumi tiek apspriesti un mums eh, klim, vajadzētu formāli tikt iekļautiem klimata pārmaiņu sarunās tajā pašā līmenī kā NV komiteja. Tāpēc es gribētu paust nožēlu par to, ka tas nav noticis. Tomēr mums izdevās eh, sagatavot panākt tekstu, kam piekrita visas politiskās grupas. Grupas izlēma uh, kopīgi parakstīt kompromisu tekstu un būtu ļoti nozīmīgi tas, ka grupas, un tas ir tautas partijas viedoklis, iktres uh, devums NV ziņojumā ir jāno, jābalso vienā blokā un mēs varētu visi atbalstīt šo tekstu, kas ir, um, kas ir uh, nolīgts no visu grupu puses. Galvenokārt tas attiecas uz enerģijas pēti un rūpniecību un ir ar ļoti būtiskiem trim tematiem. E, rūpniecības konkurētspēja mēs lūdzam startautisku nolīgumu, kurš nodrošina konkurētspēju un vienādus spēles noteikumus rūpniecībā, konkrēti oglekļa industrijā, in, industrijā. Tāpat arī mēs uzsveram to, ka enerģijas taupīšanai ir eh, pievienotā vērtība un eh, tas ir nozīmīgs līdzeklis, nozīmīgs eh, rīks CO2 samazināšanai. Paldies! Ich bedanke mich. Paldies! Paldies par atgādinājumu, ka procedūra nebija sevišķi tāda godprātīga, kā vidas komiteja pret mums izturējās, bet vienīgā iespēja, kāda mums bija, par to es jums stāstīju vakar, proti tā ir politisko grupu priekšādātāja konference, kura var iejaukties uh, Līdz šim gan viņa nekad mūs nav atbildēju, mūs atbalstījusi, bet nu pie tā mēs paši esam vajadzīgi. Gadījumā ar naftas ziņojumu arī bija līdzīgi, te vajadzēja iesaistīt itre un COP15 gadījumā ir situācija ir līdzīga. Mēs vienkārši uh, um, nemākam viens pret otru izturēties pareizi. 18. Iepazīstināšana ar pētījumu decentralizēta enerģijas ražošana, pašreizējie šķēršļi. Lanoā kungs un Elisona kungs šodien mūs vēlreiz iepazīstinās ar pētījumu rezultātiem. Jums ir prezentācija izdrukātā veidā, bet ja nu gadienā jūs vēlties uzdot jautājumus, es lūdzu tomēr jūs tagad pievērst uzmanību un klausīt uh, runātājus. Lūdzu, kas sāks? Working? Yeah. Thank you, Mr. Chairman. And, uh, thank you very much for, uh, well... Paldies, ka uzņemat mūs šodien un dodat mums iespēju izklāstīt šī pētījuma rezultātus. Esmu Žans Kristofs Lanvā. Es strādāju Inicio, kas ir noturīgs enerģijas konsultēšanas uzņēmums, un e, šeit jūs redzat arī citus dalībniekus pētījumā centralizētās enerģijas sistēmas. To koordinē Matjas Hartmans un kolēģi, kurās ietilpst Deivids Ellisons, šeit man blakus sēdošais, arī bija viens no darbiniekiem, tāpat arī Somijas tehnisko pētījumu centrs un visu eh, darbu pārskatīja Pedro Lināres no Spānijas. Šī pētījuma Mērķis bija izvērtēt tehniskās, ekonomiskās un regulatīvās um, aspektus decentralizētās enerģijas sistēmās. Un balstoties uz šo pētījumu un šo vērtību mēs iesakām vairākus ieteikumus attiecībā uz Eiropas uh, politiku, uh, finansējumiem, investīcijām specifiskus pasākums MVU un arī e, e, schēmu koordinēšanas darba Eiropā. Galvenā doma, gatavojot šo ziņojumu, ir tā, ka Eiropas um, e, degvielas sistēmā un izmantotās degvielas sistēma un, un enerģijas sistēma izman, eh, piedzīvot dziļas pārmaiņas. Mēs tagad pāriem uz decentralizētāku enerģijas ražošanu, kas ir balstīta lielā mērā uz atjaunīgajām enerģijām, uz eh, enerģijas uzkrāšanu un pieprasījuma piedāvājuma analīzi. Šīs izmaiņas eh, ir nepieciešams balstoties uz vairākiem um, dzinējspēkiem. Pirmkārt, mums ir jāņem vērā stratēģis 2020 mērķi, tāpat arī mums ir jāsamazina oglekļu izmešu daudzums, jāpalielina atjaunīgo enerģiju eh, daudzums, jāpalielina energoefektivitāte. Tāpat arī mums ir jānodrošina piegāžu drošība un Atjaunīgas enerģijas atsevišķos gadījumos var uzlikt eh, kādus ierobežojumus eh, sistēmai. Un mēs eh, tāpēc, lai ir jāizvairās no pārslodzes. Tajā pašā laikā ir jāapzinās, kā pieaug elektrības pieprasījums un ar trešo enerģijas paketu mēs redzam enerģijas tirgus liberalizāciju. Tagad pāriesim pie dažiem definīciju aspektiem. Pirmkārt, iz, izdalītā ģenerācija DG, tas, at, tas attiec uz maza mēroga kapacitātēm, e, midē, vidēja un zemās uh, e, valsts sprieguma tīkliem. Tas ir pieejams eh, lokāli. Šeit mēs runājam tātad pamatā par vēja, saules, eh, termālo okeāna enerģiju un arī par eh, vai no biomasu vai arī fosilo degvielu dabas gāzi. Otrs svarīgais iedziens ir pieprasījums un eh, reakcija. DR tas attiec pamatā uz eh, viedo jeb inteliģento enerģijas pārvaldību no patērētāja puses. Tas eh, nevienmēr attiecas uz enerģijas taupīšanu, bet vairāk enerģijas slodzes sadalījumu laikā tā tad drīzāk nodrošināt to, ka jūsu vēļas mašīna nesāk darboties sešos vakarā, kad ir vislielākā slodze, bet pāris stundas vēlāk, kad enerģijas pieprasījums ir samazinājies. Un kā atbildē šīm būtiskajām izmaiņām elektro tīklam, tīkliem arī būs jāmainās. Un jāpāriet uz aktīvāku un dinamiskāku darbību, ko sauc par viedajiem, jeb inteliģentajiem tīkliem. E, Inteliģento tīklu jēdziens netiek e, eksplicīti definēts literatūrā, taču tas ietver decentralizācijas e, ideju, atjaunīgo enerģijas Eh, avotu izmantošanu un inteliģento enerģi, eh, enerģijas sistēmu izmantošanu. Is... Vēl viens svarīgs uh, punkts ir enerģijas uzkrāšana. Atjaunīgās enerģijas ir uh, izmantojama pēc vajadzības un ir jābūt nepieciešamai to uzkrāt un izmantot, ka tā ir nepieciešama. Tāpēc būs nepieciešams palielināt vajadzības pēc enerģijas uzkrāšanas, lai varētu palielināt atjaunīgo enerģiju e, intermitence. Un pēdējais svarīgais punkts ir e, MVU loma enerģijas sistēmā. E, tie pārstāv aptuveni 30% no Eiropas enerģijas patēriņa ļoti svarīgi tāpēc piesaistīt MVU. Tie pārstāv 30% no Eiropas e, enerģijas patēriņa, kā jau es sacīju. Un tagad ļoti īsi sniegšu dažus faktus un skaitļus. E, Hidro enerģija ir viena no visplašāk izmantotajām enerģijām Eiropas Savienībā, otrā vietā ir vēja enerģija, un Eiropa ir vadošajās pozīcijās vēja enerģijas instalāciju uh, uzstādīšanā, bet šobrīd uh, jau mūs uh, eh, aizvien vairāk apsteidz Ķīna un Savienotās valstis, tāpat arī CHP, kas pārstāv 11%, un citas tehnoloģijas, kas tādas kā PV, eh, fotovoltaiskā, no saules enerģija, termālā okeāna enerģija, kas ir ar nelielu, eh, nelielu daļu kop, no kopējām enerģijām. Jā, es tagad gribēju mazliet pastāstīt, kāpēc mums ir jādomā par decentralizētām enerģijas sistēmām. That, uh, provide... Pirmkārt, eh, Mums ir jādomā par eh, nākotnes enerģijas tīkliem, eh, par šaurajiem punktiem esošajos tīklos. Un it īpaši ņemot vērā to, ka eh, ir mainīgi pieprasījumi, un DR būtu kā viens no risinājumiem. Vēl viens ir iz, izmantot uh, labāk starpsavienojums, kas dotu iespēju pārvadīt enerģiju plašākā telpā, plašākos apgabalos un izmantot efektīvākā veidā. Tāpat arī, lai varētu to visu sasniegt ir nepieciešams lielāks, eh, lielāks atbalsts un labāks atbalsta sistēmas. Un arī tas attiec uz visiem enerģijas avotiem. Ko, kas ir nepieciešams decentralizētās enerģijas sistēmās? Ir nepieciešams Eiropas Savienības mēroga tīkla integrēšana, tas nozīmē transkontinentālo starpsavienojumu izveidošanu un bez pilnībā integrēta tīkla būs sarežģītāk panākt šādu energoefektivitāti. Līdz ar to, jo labāk integrēta sistēma, jo labāk tā varēs darboties. Tālāk ir svarīgi, lai būtu pieeja tīklam. E, tas tā ir arī norādīts trešajā enerģijas politikas paketē. Un viens ļoti būtisks jautājums ir pri prioritāra apsvērumu jaunajām te atjaunīgajām te e, tehnoloģijām, bet es pie tā atgriezīšos pēc brīža. Nākamais punkts ir konsekventāks un elastīgāks likumdošanas ietvers. Gribētu sacīt, ka pašreizējais uh, nav visai elastīgs un to vajadzētu tomēr uh, vairāk veicināt, labāk veicināt eh, atjaunotās eh, enerģiju tehnoloģijas. Un visbeidzot, caurskatāma Eiropas Savienības mēroga pamudinājuma struktūra potenciāli būtu noderīga un ļoti daudz stratēģijas, eh, promēcijas stratēģijas pārvalda dalībvalstis un šobrīd tā nenodrošina pietiekami e, plāšo po politiku ietvaru. Es domāju, ka daudz varētu darīt, lai varētu uzlabot e, pamudinājumu struktūras. Un visbeidzot, uzlabota izpētes e, atbalsta struktūra arī varētu palīdzēt gūt labumu no decentralizētām enerģijas sistēmām. Demand response in particular is facilitated DR um, uh, sekmīgā darbošanās ir atkarīga no tīkla lieluma, un izveidojot Eiropas tīklu, um, iekārtas tās ļauj lietot, izmantot tādu vairāk integrētu enerģijas menedžmentu. Un līdz ar to arī labāk izlīdzināt pieprasījumu un piedāvājumu enerģijas jomā. Dalību valstīm, protams, būs jāsniedz arī atbalsts no valsts iestāžu puses. Ne visas dalību valsts ir gatavas to darīt. Un lielākā daļa no iecerētajiem pasākumiem līdz šim vēl nav veikti. Un jādomā, ka būs jāuzlabo monitorings vai novērošana. Un es domāju, ka ja netiks izveidot šāds Eiropas tīkls, tad netiks pilnībā izmantots atjaunīgo enerģijas veidu potenciāls. Ir nepieciešams zināt, cik enerģijas resursu atrodas tīklā. Nākamais punkts - pieeja um, Eiropas tīklam. Tā tas ir viens no elementiem trešajā enerģētikas pakotnē. Un dalību valstīm ir iespēja vai ir tiesības um, pašām tātad, pieteikt lai īstenot šo pievienošanos tīklam. Jautājums ir, kas būs eh, tas, kas to darīs, vai tie būs uzņēmumi, kas ražo enerģiju, vai uzņēmumi, kas apsaimnieko tīklu sistēmas, tātad e, enerģijas piegādes tīklus. Un šeit var būt dažādas atšķirības starp dalību valstīm. Tas nebūs nekas pārsteidzošs ja mēs gribam tiešām veicināt atjaunīgās enerģijas izmantošanu, tad dalībvalstu uzņēmumiem būs jābūt gataviem maksāt par iespēju pievienoties Eiropas tīklam. Un iespējams, ka tīkla apsaimniekošanai sākotnējā periodā būs nepieciešamas lielākas izmaksas un viens no ceļiem, kā iegūt finansējumu, lai pieslēgtos tīklam, tad tās būs jāmeklē uzņēmiem pašiem. Dalību valstu um, pievienošanās vai pieslēgšanās šim Eiropas uh, tīklam uh, tiks uzraudzīta, vai to ir paredzēts rūpīgi uzraudzīt. Un iespējams, ka būs jāizstrādā stingrāki noteikumi, lai tīklam varētu pievienoties. Vismaz par to tiek domāts. Runa ir par diviem blokiem kas saistās ar šo stratēģiju, bet par to varbūt šobrīd es nerunāšu. Būtu ļoti labi, ja likumu došanas ietvars būtu elastīgāks un saskanīgāks. Um, ir pretrunas starp direktīvu, kas attiecās uz um, Uh, starp direktīvām vienu, kas saistās ar ēku siltināšanu vai energoefektivitātes paaugstināšanu, otrs ar um, kombinēto, um, kombinētajām apkuras sistēmām. Un ja mēs gribam uh, samazināt enerģijas izmantojumu tieši uh, apkurē, tad ir svarīgi pārdomāt, vai ir iespējams ierobežot uh, UCHB sistēmu izmantošanu. Viens no elementiem, kam arī būs nozīme šajā sektorā, tas būs tās būs atjaunīgās enerģijas, jaunie enerģijas veidi, saistošu mērķu attiecībā uz energoefektivitāti šeit nav, izņemot ESD 9% prasību. Un vēl enerģijas efektivitātes noteikumi nekādā nav veidā nav saistīti ar emisiju tirzniecības schēmu vai citām likumdošanas paketēm energo apgādes jomām enerģijas efektivitāte ir jāstimulē sevišķi ēku celtniecībā un atjaunošanā un energo, enerģijas piegādes tirgu noteikti ir iespējams paplašināt. Tātad tas ir jautājums, kur ir iespējama daudz lielāka elastība. Proti, ir iespējams dažādot, padarīt daudzveidīgāku e, energo piegādes tirgu kopumā. Un lielākai Lielāka elastība ļaus piesaistīt labāk investīcijas, elastīgāk reaģēt un uh, padarīt investīcijas enerģetikas tirgū pievilcīgākas investoriem. Ņemot vērā, ja mēs runājam par dalību valstīs pieejamiem instrumentiem, tad šeit ir galvenās uh, sistēmas divas, kas tiek izmantotas. Viena ir FIT sistēma, šeit viena ir certifikātu sistēma, bet otrajā FIT sistēmā enerģijas ražotājs saņem noteiktu samaksu par saražoto enerģiju, kas tiek ievadīta kopējā tīklā. Um, certifikātu sistēma nav tik efektīva, runa ir kā es jau teicu, par tikai atjaunīgās enerģijas ražošanu. Šī certifikātu sistēma, kas e, paredz atjaunojamu certifikātus, izrādījusies mazāk efektīva nekā otra sistēma. Tā ir, tā nav tik ilgi um, um, vēl izmantota līdz šim, bet uh, Izskatās, ka šī certifikātu sistēma ir dārgāka nekā otra. Un no tās eh, lielāks izdevīgums ir lielajiem ražotājiem piedaloties iepirkumu konkursos. Tāpat ir lielāka nedrošība, lielāka neskaidrība, kas saistās ar fluktuāciju elektri, enerģijas tīklos. Un šobrīd īsti grūti pateikt, izvērtējot pieredzi, ir bijis maz tādu uh, piemēru, kas ļauj cerēt uz lielām, lieliem panākumiem. Un tagad pievērsīšos fit sistēmai. Šeit jūs redzat, ka atšķirības dalībvalstīs ir ievērojamas. Zilā krāsā iekrāsotās valsts izmanto fit sistēmu, sarkanā izmanto certifikātu sistēmu, pārējās izmanto jauktu, tad zaļā krāsā. Un tā ir tāda interesanta, interesanta pieeja, izmantojot divas sistēmas, tam noteikti pamatā ir bijuši noteikti apsvērumi. Un tagad runājot par fit sistēmām, eh, tās ir tādas sekmīgākas, efektīvākas. Paskatieties vēlreiz uz karti. Lielākā daļa valstu izmanto fit sistēmu. Uh, Arī Somiju mēs varam uzskatīt par šo fit valsti, jo tā to taisās ievies tieši saistībā ar vēja enerģiju. Valstis, kurās ir ievākta ilgāka pieredze, uh, sevišķi Vācija, visai sekmīgi ievieš atjaunīgās enerģijas veidus. Un jādomā, ka to var izskaidrot ar fit sistēmas uh, izmantošanu. Un arī jaunākas programmas ir guvušas. Šeit galvenais piemērs ir Spānija. Fit sistēmas priekšrocības ļauj ātri integrēt atjaunīgo enerģijas veidu tehnoloģiju, un šeit investori uh, var uh, izvēlēties starp lieliem un maziem, tātad investīcijām lielos un mazos ģeneratoros. Tas nav tik ļoti labi iespējams izmantojot certifikātu sistēmu. Šeit var, kā es jau teicu, attīstīt gan mazos, gan lielos enerģijas ražotājus. Tāpat, ņemot to visu vērā, ir labāka drošība un ir zemākas izmaksas. Un arvien vairāk mēs redzam, ka uh, cenas ir iespējams garantēt pat uh, laika periodam līdz 20 gadiem. Uh, Un tas ir tiešām apsvērums, ko ir vērts paturēt prātā. Un kopumā, kā jūs redzat arī šajā attēlā, izmaksas ir zemākas salīdzinot ar otru tātad certifikātu sistēmu. būtu, tā būtu laba doma izstrādāt un ieviest um, stimulu vai mudi, stimulu struktūru uh, visai Eiropas Savienībai, lai ieviestu fit sistēmu. ir iespējams sniegt nepārtrauktu uh, atbalstu gan lielajiem, gan mazajiem ražotājiem, un tā būtu stimulu sistēma, kas aptvērtu visu Eiropu. Pašlaik tātad šos, šādu jaunu struktūru varētu izmantot arī valstīm, kur ir diezgan lielas svārstības enerģijas ražošanā kas ļautu arī uzkrāt enerģijas nesējus un varbūt arī oglekļa nodevas vai nodoklis vai arī dabas gāzes nodoklis ļautu situāciju uzlabot. Research, uh... Un es arī domāju, ka uzlabots izpētes atbalsts varētu būt ļoti noderīgs. Un šeit es gribētu īpaši uzsvērt eh, CCS, oglekļu uzkrāšanu, uzlabāšanu. Ir eh, atvēlēts daudz finansējuma, daudz, taču nav pierādījumi tam, ka šīs lietas darbojas īpaši lielā mērogā. Ka ir, eh, kā tās varētu būt tā varētu būt veiksmīga politika. Tāpat arī tas var izmaksāt ļoti dārgi, kāpēc eh, netērēt eh, naudas citās programmās, kas ir apliecinājuši savas tehnoloģijas un kas varētu būt ar daudz eh, nekavējošāku ietekmi. Un viens no pēdējiem punktiem varētu būt saprātīgi Uh, parādīt korporatīvo un publisko tēriņu izpētē un attīstībā. Un šajā augšupējošajā līnijā jūs redzat, kur tiek investēti līdzekļi. Varbūt vajadzētu skatīt tehnoloģijas, kas ir daudz sološākas un varbūt mazāk korporatīvā finansējumā. Un līdzfinansēšana varbūt arī varētu palīdzēt. Bieži vien e, projektiem ir privātā sektora līdzfinansējums, līdz ar to aiz šīs diagrammas slēpjas zināma e, loģikā, taču būtu labāk apzināties, kādas jomas tad mēs eh, atbalstām. Ir vairāk atbalsts eh, nepieciešams viediem tīkliem, eh, vieg, viedajiem tīkliem un, un arī atjaunīgiem tehnoloģijām. Un. So. <clears throat> yes, uh, Darf mich bedanken. Ready? Uh, two minutes? Yeah. Yeah. Uh, this two. is uh, the last point. Šis būtu pēdējais punkts, ko mēs gribētu pastāstīt. MVU sakarā teorētiski varētu uzskatīt, ka e, DG un DR ir ļoti e, draudzīgi MVU, bet e, šeit ir vairākas barjeras, augstas izmaksas, uh, E, cenu variācijas un varētu rasties. E, turklāt arī papildu ienākumu, jo ražojot saules enerģiju, to var pārdot tīklam. Tas būtu teorētiski, taču praksē tomēr ir problēmas, jo pirmkārt decentralizēta enerģija apgrūtina augstas kapitāla izmaksas un nav mūsu rīcībā pietiekami finanšu resursu. Tāpat arī atlīdzinājumu atmaksājuma laiks ir garš, un amortizācijas laiks ir garš, MVU neapzinās to potenciālu, kāds ir energo, enerģijas taupīšanā vai uh, enerģijas pārdošanā tīklam, un pat ja tā ir, tad ļoti bieži ir ievērojumi e, trūkumi zināšanās. Tādējādi cita starpā mēs gribētu ieteikt intensificēt saziņu izplatīšanu, apmācības darbu, MVU vidu sniegt konkrētus rīkus, tādus kā enerģijas eh, rīku komplektus, kas mm, dotu iespēju noteikt kritērijus un e, nojaukt barjeras, kādas pastāv tā saucamajiem ESCO enerģijas servisu uzņēmumiem, lai eh, varētu strādāt pie energoefektivitātes un energoefektivitātes, bet noslēgumā secinājumi galvenie ieteikumi mūsu ziņojumā. Pirmkārt, mēs iesakām uzlabot Eiropas uh, eh, eh, padevas starp savienojumus. Eh, trešā enerģijas pakete ir labs, uh, liels solis pareizā virzienā, taču uh, E, tas ir cieši jāuzrauga un e, jāturpina ieviest. Mēs uzskatām arī, ka Eiropas likumdošanas e, ietvars ir ļoti draudzīgs plašapjoma atjaunīgiem enerģijām, bet daudz mazākā mērā, ja šīs atjaunīgas enerģijas ir mazāk mērog, tāpēc mēs gribētu vērst uzmanību uz šiem aspektiem. Un apzinoties fiskālos jautājumus, ka tie varētu būt eh, visai jūtīgi Eiropas Savienības līmenī. Mēs gribētu E, Eiropas Savienības e, mēroga oglekļu nodokli un finanšu transakciju nodevu. Tāpat arī mēs gribētu aicināt koriģēt izpētes atbalstīgu, lai tas būtu draudzīgāks e, mazapjoma atjaunīgiem enerģijām. Un visbeidzot, nojaukt MVU barjeras, jo šeit potenciāls ir milzīgs. Paldies! Sirdnieks paldies par papildus informāciju Es redzu, ka kolēģis Glenders ir pieteicies runāt. Viņš ir viens no pēdējiem mohikāņiem, kas te palicis. Līdz ar to viņam vārds, pēdējais vārds man noteikti nav, bet paldies par uh, pētījumu prezentāciju. Pāris jautājumu, nevis tikai par šo prezentāciju, bet uh, kopumā, ja mēs runājam par nākotnes tīkliem. Mums ir bijušas dažādas debates trešajā enerģijas pat, paket, pakotnē uh, uz. Uh, vienotu enerģijas iekšējo tirgu. Tas viss ir skaidrs, bet uh, mēs eh, runājam par to, ka nākotnē vajadzēs lielas uh, elektrības uh, strāvas padeves sistēmas no ziemeļiem uz dienvidiem, jo dienvidos nav tik daudz vēja, un tur ir, būs vajadzīga piegādīt papildus enerģijas, lai būtu vien, vienlīdzīga situācija. Tātad, kurš būs operators un kurš finansēs šīs trases, un kā šis finansējums tiks sadalīts. Manā dzimtenē Vācijā ir diskusija par to, kā tas viss tiks finansēts un kā tas darbosies. Bet es domāju, ka tomēr ir pāris problēmas, kur mēs varam teikt, ka varbūt 20 eh, gadus mēs varam eh, ievadīt šo eh, mm, jauktu enerģiju un kā to darīt ar uh, privāto finansējumu. Un ja tas būs Eiropas tīkls, varbūt viss vēl vairāk sarežģīsies. Otra lieta, ja to viss decentralizēs. Pirms vienu gadu man kāds teica, iedomājieties, Glandes kungs, ka nākamo nākotnē enerģijas tīkls izskatīsies tā, kā internets. Tas nozīmē, ka visur būs mazi ražotāji, kas viss būs saslēgti tīklā. Es tev gribu uzdot jautājumu, jo. Uh, es agrāk biju automatizētas inženieris, kā to mēs to visu vadīsim, cik tā mēs to visu varam decentralizēt, minimizēt, nezaudējot tīkla stabilitāti. Manuprāt, tur ir kaut kur robeža, jo datu eh, plūsma, kas rodas, to visu ir jāpārvalda un jānodrošina. Enerģijas eh, drošība nozīmē tikai importa drošība, bet arī par to, kā vadīt šos tīklus. Manuprāt, tur ir robeža decentralizācijai. Varbūt kāds par to ir padomājis un risinājis. Ir jautājums, ja mēs runājam par to, ka uh, lieli enerģijas sadales tīkli, solārā tī, saules tīkli, uh, varbūt um, Eiropas dienvidos vai Āfrikas ziemeļos, ja tas tiek darīts, un ja tur būtu Eiropas atbalsts, tad mēs pamatīgi iejauksimies e enerģijas, uh, um, jauktie enerģijas um, jomā dalību valstīs. Un tas jau tika izņemts ārā no Lisabonas līguma. Tālāk par uh, viedajiem sistēmām, viedajiem mērījumiem. Tā notiek interesanta lieta. Es pirms kāda laika dzirdēju, cik daudz var ietaupīt privātajās maisaimniecībās un cik tālu to pieņem cilvēki. Klasiskais piemērs, ja kāds dodas pie veids mašīnas, es nezinu, vai vienalga, kurš to dara, sieviete vai vīrietis, mazgāja veids mašīnu, vai viņi piekritīs tam. Par leduskapis drīzāk varētu, tur jau viņi var izslēgt, tas ir labi izolēts, bet cik tiešām tur iespējams ietaupīt un cik tālu šo. Uh, ietaupīšanu un potenciālu enerģijas izmantošanu eh, var tiešām eh, mājasemniecībā izmantot vietos skaitītājus. Un tur ir arī tirzniecībā savas cenas, un, eh, ja tur, piemēram, jāparaugās, cik tur būs vēja enerģija, cik daudz tiek iztērēt stundās, un šeit uh, eh, loks noslēdzas, cik tālu mēs uh, to varam decentralizēt, cik tas ir finansējums, cik to tiešām var realizēt. Manuprāt, par šiem jautājumiem ir jāsarīto atsevišķas diskusijas. Šo jautājumu nodot atpakaļ ekspertiem, lūdzu. Pamēģiniet uh, sniegt atbildes. Oh, excuse me, there was one question more from the... Atvainojiet, bija Vēl viens kolēģis no, jautājums no kolēģis Matjāsas. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jūsu prezentāciju šim pētījiem par ļoti svarīgo tēmatu mūsu komitejā. Mans jautājums attiecas uz uh, vienu no elementiem, kas e, izpaudās prezentācijas e, laikā. Enerģijas padeves starpsavienojumu uzlabojums, kas varētu būt būtisks aspekts trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs e, zinām, ka šie sliktie starpsavienojumi ir daudzu zaudējumu avots Tātad, ja ir uz, ja eh, risinājumi starp savienojumu uzlabošanai, tad es gribētu, lai jūs to komentētu vairāk nekā eh, ziņojumā rakstīts. Otrkārt, kad mēs runājam par atjaunīgiem enerģijām un starp savienojumiem, tad arī šeit starp savienojumi ir būtisks jautājums. Manā valsti nedomāju, ka būtu pārāk daudz eh, grūtību sasniegt atjaunīgo enerģiju mērķi, bet tad, kad mēs pārsiedzam šo mērķi un ko mēs darām ar pārpalikumu. Vai tas viss e, zūd? E, trešais jautājums. Ar enerģijas ražošanas sistēmām lielā mērogā ar eh, starp savienojumiem Eiropas līmenī, mēs eh, aizmirstam par mikroģenerāciju. Es nezinu, vai jūs esat ņēmuši vērā mikroģenerāciju savā pētījumā, jo eh, tās ir viens no avotiem svarīgiem avotiem ražošanā integrētā tīklā. Paldies! Tagad vārds ekspertiem lūdzu. Uh, so Mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem. Es nezinu, kā man tas izdosies. Pirmais uh, jautājums attiecās uz izmaksām mēs piedāvājam daudz lietas, kas maksā naudu, un kādam par to ir jāmaksā, un kādam tas ir jāpārvalda. Un es gribētu norādīt to, ka enerģijas sistēmām ir enerģijas pieprasījumā pieaugums varētu būt 2% visā Eiropas Savienībā gadā. Enerģija no kaut kurienes ir jānāk, tā ir kaut kādā veidā jāražo un jāpārvalda. Un galvenais jautājums ir ne tik par to, kurš kā maksā, bet kur jūs gribat ieguldīt naudu, jo tā ir kaut kur jātērē. So some... Un tādajādi. Yeah, jautājums, manuprāt, nu, nav tik daudz jautājums. Protams, tas maksās naudu. Ikviena jauna enerģijas sistēma, investīcijas maksās naudu. Un e, labums ir balstīts galvenokārt uz atjaunīgajām ir, enerģijām ir daudz lielāks nekā nekā tā, tā sistēmas, kas mums ir šobrīd mūsu rīcībām, domājams, kā it īpaši runājot par klimatu eh, prasībām, tas būtu īstais ceļš. Savukārt, ja jūs vēlaties runāt par izmaksām, es neesmu pārliecināts, ka decentralizētā sistēma būtu e, dārgāk maksājoša nekā konvencionālā iespējams, ka tradicionālās eh, veids eh, izrādītos eh, dārgāks. Ziņojumā ir sniegta detalizētāki rādītāji un pamatarguments ir, ka atjaunīgās izmaksas ar laiku kļūst lētākas savukārt, fosilās ar laiku dārgākas ņemot vērā turklāt oglekļa izmaksas, degvielas resursus, avotus un arī ņemot vērā tehnoloģiju uzlabojumus atjaunīgās enerģijas izmaksā aizvēlēnāk. Un man ir grūti saprast, kāpēc, um, kāpēc gan neiet pa šo ceļu. Tātad, kad mēs runājam par Eiropas pārvades tīkliem, savienojumi kļūtu aizvien efektīvāki. Un es domāju, ka izmaksas būtu mazākas pat, ja e, šos tīklus, šo tīklu izveidošana maksā kādus līdzekļus, bet ilgā termiņā tomēr atbild varētu būt pozitīva. Kurš to vispār valdīs? Tās ir problēmas un, protams, tās ir jārisina, bet mēs uh, ja mēs pārvaldām tīklus šobrīd, tad kāpēc gan mēs to nevarētu darīt arī nākotnē? Es domāju, ka kāds to ar to tiks galā, kāds to varēs izdarīt. Tālāk starp savienojumi, specifiski priekšlikumi. Mums nav daudz vairāk nekādu specifisku priekšlikumu kā tie, kas ir iekļaut pētījumam veidojot starp savienojumus dalībvalstīs, es domāju, ir būtiski pretējā gadījumā. Jūs nevarat veidot viedo tīklu, kas efektīvi darbojas. It īpaši lielā apgabalā. Citu veidu es neredzu, kā to panākt. Un arī Eiropas Savienības tēriņi šiem starpsavienojumiem palīdz veidojot programmas, kas ir paredzēts šajā virzienā. Tāpat arī varbūt ir jādomā par jaunām politikām, kā sasniegt šos mērķus, tas ir atkal cits jautājums. Tiek uzdots jautājums par to, kādu tehnoloģiju izvēli apmeklēties, un man nebija īsti skaidri jautāja motivācija, kāpēc jūs domājat, ko jūs, ja jūs palīdzētu man saprast, ko tad jūs īsti gribat zināt. Valstis var izvēlēties vislabākās tehnoloģijas, kas ir tām vissaprātīgākās, un tas ļoti lielā mērā ir atkarīgs eh, no katras valsts, taču ir tādas tehnoloģijas, kas var tikt eh, izmantotas praktiski visās Eiropas Savienības valstīs. Un, un ja jūs vēlaties ģeotermālos sūkņus, tad tos var izmantot praktiski visur. Tas nav, nav tā, ka būtu atsevišķās dalībvalstīs kādi e, trūkumi, bet vienkārši avoti atšķirās un, un resursi atšķirās e, pa valstīm. Taču es dzirdu visu laiku šo iebildumu, teiksim, Ungārijā mums nav naudas, ko maksāt par šīm atjaunīgajām tehnoloģijām. Ir ļoti daudz investoru, kuri ļoti labprāt investētu šajās tehnoloģijās. Ja? viņiem tiktu dotas eh, pareizās iespējas. Um, uh, so Un es nedomāju, ka resursi būtu šķērslis šeit. Un, bet, ja jautājums attiecās uz Eiropas Savienībai, piemērot sistēmu, es nezinu vai tas varētu būt šādas sistēmas priekšrocība, ir tā, ka jūs varat atbalstīt konkrētu tehnoloģiju, katra savā veidā jums nav jā. E, jā, balstā tikai viena no tehnoloģijām. Un gal, galvenais iemesls E, par Eiropas Savienības sistēmu papildus dalībvalsts sistēmai ir tas, ka jums varētu būt kāds minimālais atbalsta līmenis, ko nodrošina e, Eiropas Savienība. Ja, ja jūsu valsts to e, nenodrošina, tad tas ir pieejams tiem, kuri vēlas veidot šo tehnoloģiju, un viņi varētu izmantot šo Eiropas Savienības sistēmu. Es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Gut, ich bedanke mich. Ja, bitte. Jā, paldies jums, lūdzu. Very, very briefly, uh, two points. Ļoti īsi. Atgriežoties uz atjaunojamo enerģiju cenu. Ļoti bieži es eh, dzirdu, bet gribu Es vēlreiz gribu atkārtot to, ka jo vairāk jūs izmantojat un vairāk investējat atjaunīgajās enerģijas, jo lētāk tā kļūst. Ar fosilo degvielu ir otrādi. Es domāju, tas būtu iemesls, kāpēc to izmantot eh, decentralizētu atjaunīgu enerģijas sistēmu. Otrs punkts, zināmā mērā saistīts ar jūsu jautājumu par viedajiem tīkliem. Eiropas Savienība ir sākusi ieviest eh, viedskaitītāju ieviešanu manuprāt, ar mērķi 80% aprīkot uz 2020. gada šādiem skaitītājiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti pareizs solis uz priekšu. DR gadījumā un mērķis ir optimizēt enerģijas patēriņu, bet tas nav tik noderīgi, ja jūs neieviešat eh, mainīgas cenas eh, elektrībai patērētājiem, jo patē, vai mainīgas cenas dot iespēju reālā laika saziņai starp eh, patērētāju, starp piedo sētītāju tīklu un enerģijas patēriņa optimizēšanu. Bedanke mich. Gibt es noch Meldungen? Paldies, vai vēl kāds vēlas runāt? Nē. Tad es gribētu uh, vēlēt kolēģim Matiesam labu māju ceļu, kolēģim Langer. Paldies ar ekspertiem, kas uh, uzstājās. Paldies darbiniekam, tāpēc kā es pēcpusdienu un labu māju ceļu. Paldies!